ir jāpievieno dzīves gājums un balsošana notiks trešdien 12. Darba sēžu grafiks 2016. gadam to apstiprināja 30. aprilī priekšsēžu sanāksme un arī tā jums ir pieejama, var grozījumu pieteikums iesniegt līdz otrdienai pulksten